tika noraidīts, bija 30 balsu atšķirība. Ja pat uh, uz ekrāniem nebija tik skaidrā e, saredzams, nu, ļoti žēl, bet tādēļ mēs neko nemainīsim. Varbūt nākamā balsojumā varētu organizēt tā, lai visi deputāti varētu labāk redzēt ekrānos. Paldies, Beres kundze, par norādījumu. Tātad vēlreiz, mēs balsosim par pasīvu komiteju skaitlisko sastāvu priekšsēžu konferences ierosinājums Startautiskā tirdzniecība. Pirmais grozījums pār. Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudam. Sākam balsot. La votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Lēmums kopumā pārpret. Atturas. Pieņemts. Paldies. Līdz ar to arī darba kārtības skaidri mm, saskaņā ar iepriekš nolemto. Lūdzu. Paldies, priekšsēd. Reglamenta jautājums. UKIP delegācijas FDD grupas um, gaitenī, eh, kad tehniskā ierīce nestrādā, kas neļauj deputātiem nokļūt laicīgi šeit balsošanas zālē, varbūt jūs varētu eh, šo problēmu risināt. Protams, nosūtīsim jums tehniķi ar lūgumu to pārbaudīt un risināt. Vēlreiz par darba kārtību Eh, padomes eh, paskaidrojums eh, Maltas prezidentūras programma.